Te mums ir eh, divi ziņojumi. Un eh, pirmās ziņojuma referents ir Otmārs Kāras, un ziņojuma nosaukums ir finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmiem un šādu uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana. Un eh, otrs ziņojums, par ko mums jādiskutē šodien, ir Krasnodebska ziņojums par labākiem veidiem, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu. Šie ir ļoti svarīgi ziņojumi un tēma arī ļoti svarīga. Es jums došu vārdu abiem referentiem vispirms Kāras kungam. Priekš, priekšsādātāji, komisāra kungs, dāmas un kungi, tagad mēs apspriešam ziņojumu par finansējumu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar kapitāla tirgus savienību. Un es aicinātu parlamentu plānoto kapitāla tirgus savienību attiecināt arī uz MVU. MVU būtu jābūt iespējai viegli iegūt finansējumu kapitāla tirgos, jo mēs nevēlamies pieļaut situāciju, ka kapitāla tirgus Eiropā uh, mēs vēlamies, lai kapitāla mm, tirgus Eiropā kalpotu reālajai ekonomikai. MVU un mikro uzņēmumi ir būtiska ES ekonomikas sastāvdaļa. Tieši tādēļ MVU piekļuve finansējumam jau ilgu laiku ir politiskajā darba kārtībā, un mums tas ir jāatbalsta un arī jāpopularizē. MVU Eiropas Savienībā nav viendabīgi Tie atšķiras pēc eh, biznesa modeļiem, izmēra, attīstības pakāpes, finanšu struktūras un juridiskās formas. Un MVU piekļuve finansējumam ir jāatbalsta visā to darbības cikla laikā. Banku aizņēmumi šajā sakarā joprojām ir būtisks finansējuma avots MVU, un tieši tāpēc mēs prasām, lai aktuālie atvieglojumi banku kredītiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiktu pagarināti un attīstīti vēl tālāk. 2013. gadā, kad mēs runājam par banku regulējumu, es gādāju par to, lai iespēja nodrošināt uh, labākus nosacījumus MVU vispār taptu, un tāpēc mēs vēlētos, lai šī stratēģija tiktu pagarināta un attīstīta tālāk. MVU nebija krīzes cēlonis, un tieši tādēļ pagarinājums un attīstība ir arī godīguma jautājums un saprāta jautājums, lai varētu turpināt uh, ekonomikas atgošanos. Uh, Ceturtais punkts eh, šajā ziņojumā, kas eh, ir izcelts, ir vienas pieturas aģentūras veidošana katrā dalību valstī. Ir jābūt eh, skaidrs, ka visur Eiropā procedūrām MVU dibināšanai ir jābūt vienkāršākām un Katrā dalību valstī ir jābūt iespējai vienā piegājienā visas eh, šīs formulitātes līdz pat finansējumam nokārtot viens pieturs aģentūrā. Vēl viena prasība ir centrālas datu bāzes veidošana, kurā MVU varētu reģistrēt savus projektus un nepieciešamību pēc finansējuma un tādējādi varētu vieglāk eh, sazināties ar iespējamiem investoriem. Un Ceturtā prasība, mm, kuru gribēju diskusijas sākumā pieminēt, ir tādu programmu un projektu veidošana, lai veicinātu mm, zināšanas par finanšu jomu jaunu cilvēku starpā, jo tikai tie, kuri pārzina finanšu pamatprincipus, eh, var drosmīgi mēģināt jaunas iespējas un uh, uzņemties risku. Uh, Tāpēc eh, šajās 40, eh, eh, šajā 41. lapusē mēs aicinām attiecināt kapitāla tirgus savienību arī uz MVU, paturot uh, akcentu īstajās vietās, jo nedrīkst bērnu izliet no vannas kopā ar netīro ūdeni ir nepieciešamas jaunas eh, finansēšanas iespējas un eh, MVU dibināšanas vienkāršošana, izmantojot viens pieturs aģentūras. Lūdzu šo parlamentu atbalstīt man ziņojumu. Paldies. Un tālāk došu vārdu otram referentam Krasnodebska kungam. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties gribētu pateikt ēnu referentiem par um, lielisko sadarbību, un um, mēs esam arī darbojušies ievērtiem galvenam mērķim šajā ziņojumā. Nav nepieciešams atgādināt, cik svarīgi ir maziem vidēju uzņēmumi, kas ir Eiropas ekonomikā. Mēs eh, ziņojumā, mēs citējam ļoti daudz skaitļus, kas apliecina šo faktu, un 90% Eiropas uzņēmumu ir maziem vidēju uzņēmumi. Maziem mm, vidējiem uzņēmumiem ir milzīga loma darbietu radīšanā, un eh, tie arī veicinājuši nodarbinātības pieaugumu pēdējos gados. 2014. gadā eh, bija 71% darbvietu nefinanses ekonomikas sektorā, ko radīja MVU. Gan parlaments, gan komisija ir vairāk kārt uzņēmušies institīvu, lai MVU varētu attīstīties, lai gūtu piekļuvu finansējumam jauniem tirgiem. Un šodien mēs eh, arī apspriežam eh, institīvu, kas nāk no mm, ekonomikas un monetārās komitejas par MVU finansēšanu savienības kapitāla tirgos. Un e, neskatoties visiem šiem centieniem, tomēr ir e, daudz problēmas. E, piemēram, ir problēmas ar darbu vietu rādīšanu, jo, protams, ir daudz veidi, ka, kad ir sliktāka situācija maziem izņēmumiem, jo ir arī konkurence, tā skaitā starptautiskā. Joprojām ir arī zināmi mīnusi arī savienības politikā un arī daudz valstu politikā, neskatoties uz paziņojumiem. Un e, visi iepriekš minētie ir iemesli, kāpēc tika rakstīts šis ziņojums. Daudzās valstīs e, ģimenes uzņēmumi un citi vidēji uzņēmumi ir cietuši no e, nestabiliem likumiem, arī netaisnīgiem spriedumiem un arī pārcentīgas nodokļu sistēmas. Tāpat laikā ir arī nosacījumi, kas ir piemēroti lielām korporācijām. Rezultātā de facto tie noliek šos lielos uzņēmumus privileģētā kārtā. Tāpēc mm, mums ir jāizveido tāds regulējums, ņemot vērā daudzveidīgo ietekmi, uh, ko es regulējums izdara uz šīm abiem, abām grupām, lieliem maziem uzņēmumiem. Tad viens dar visiem princips izrādījās diskriminējoši. E, dažos gadījumos es konkurences politiku atbalsta lielos uzņēmumus, un tiem ir labāka iespēja izmantot regulējumu. Mazās un lokālās firmas tās jo īpaši cieši no birokrātiskās administrācijas. Un arī regulējums izraisa lielākas fiksētās izmaksas uzņēmiem. Un ir arī tādas barjeras, ka nepietiek personāla, jo attiecīgi izglītības sistēmas nerada vajadzīgās specialitātes Ļoti daudz eh, profesijas ir eh, pakļauts mākslīgai akademizācijai un ir nepietiekams eh, uzsvars uz profesionālo izglītību un mācīšanos darba vietā. Ir svarīgi palielināt šo potenciālu arī Austrum Eiropā. Ir arī jāpalielina tiešās investīcijas, un arī Dienvidē Eiropā pēdējos gados politika fiskālās konsolidācijas dēļ eh, ir tāda, kur ir nepieciešama papildus finansējuma avoti. Būtu svarīgi arī jāuzsver eh, šīs periferās valstis, kas eh, cieš no jaunu un izglītot cilvēku trūkumu. Un tas ir arī smadzeņa aizlūšanas rezultāts, kas skar šos reģionus, tas ir perifēros. Vienādi spēles noteikumi ir nepieciešami, Runātājs tiek pārtraukts. Lielas paldies! Lūdzu, Krasnodēļska kungs, jums būtu jābeidz sava runa. Tālāk eh, Dambrovska kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godējumie deputāti. Eiropas komisijas prioritāte ir veicināt nodarbinātību darba vietu radīšanu. Mazie un vidēji uzņēmumi ir šīs problēmas centrā, šo centienu centrā. Un mums ir arī ieskats, kā uzlabot pie, pie, piekļuvu finansējumam. Finansēm <clears throat> palielināšana ir centrālais punkts mūsu kapitāla tirgu savienībā. Es gribētu pateikties abiem referentiem, arī visiem ēnu eh, referentiem par šo visaptvarošo skatienu uz visiem izaicinājumiem, ar ko sastopas mazie un vidēji uzņēmumi uzņēmumu, un arī paldies par, par to, ka norādījāt uz nodrīgām rīcībām. E, šodien e, komisija ir publicējusi rekomendāciju par kapitāla tirgus savienību. Un e, šis jautājums ir svarīgs punkts mūsu programmā, lai radītu darba vietas. Un šajā kapitāla tirgus savienībā ir vesela rinda uh, rīcību, kas um, palīdz MVU. E, arī šis um, prospekta režīms, e, par kur mēs runāsim, tas arī palīdzēs piesaistīt finansējumu. Strādājot reālā kompa, um, ekonomikā, mums ir jāatrod standartizēti un vienkārši risinājumi. Mēs esam pārskatījuši arī riska kapitāla regulējumu un arī Eiropas sociālo uzņēmumu regulējumu, lai stiprinātu tirgus un sociālo ievirs. Mēs atbalstam karas ziņojumu, ziņojumu par Eureka un SF regulas, arī par to, ka ir um, jāatbalsta prospektu regulu. Mēs uzskatām, ka šīs minētās iniciatīvas ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, un tagad ir pienācis uh, laiks um, arī nu, nostiprināt šīs kapitāla tirgus savienības rīcības. Uh, Mums ir arī jāakcelerē šis progress, kur mēs varam padziļināt kapitāla tirgu, kur mēs varam uzlabot konkrētu spēju, kur mēs varam dot arī noteiktību uzņēmumiem, lai viņi varētu investēt arī pārrobežam. Eh, arī personālo pensiju tirgus ir uzdevums, arī darbs ar um, preferenciāliem nodokļiem salīdzinājumi pret pašu kapitālu. Un vēl viens aktuāls jautājums arī jāuzlabo um, tirgu fin ar finanšu pakalpojumiem arī maksātspējas e, režīmi, lai veicinātu inovācijas. Un drīz mēs nāksim Eh, arī ar priekšlikumiem ar mm, šo parādu, karā, mm, parādu kapitālu un arī maksātspējas režīmiem. Eh, un mm, mēs esam uzsākuši arī konsultācijas eh, par to, kā labāk veicināt šo pensiju, personāla pensiju tirgu. Mēs izskatīsim arī dažādas likumdošanas variants. Turklāt komisija drīzumā nāks klajā ar priekšlikumu par biznesa restruktūrizāciju un arī par uzņēmumu atbalstīšanu, kas plāno uzsākt savu darbību. Mums ir jābūt arī drosmīgākiem noteiktās jomās, ko mēs varam darīt, lai veicinātu ilgspējīgu finansējumu. Un komisija ir izveidota ekspertu grupa, lai izstrādātu visaptverošu stratēģiju par ilgspējīgu finansējumu. Mēs skatāmies, kā uh, radīt uh, labu vidi, kas darbotos visā Eiropas Savienībā. Visas rīcības, uh, kas ir minētas uh, paziņojumā, Tas palielinās eh, finansējumu visu izmēru uzņēmumiem, ieskaidot MVU. Eh, šis, šī iniciatīva balstās arī uz Eiropas strateģisku investīciju fondu iniciatīvu. EPSI ar 200 līgumiem, ar finanšu starpniekiem eh, ir jau pieejams apmēram 200 tūkstošiem MVU ar garantiju mehānismu. Tomēr banku kreditēšana joprojām ir pats svarīgākais kreditēšanas avots MVU, un mm, mēs uzskatām, ka jāuzlabo arī, mm, arī nosacījumi, kā iegūt kredītus, un to mēs plānojam darīt tālāk. Mm, mums ir nepieciešama kapitāla tirgus savienība vairāk kā nekad, tāpēc ir jāpastiprina mūsu darbi. Krasnodebs ziņojumā ir eh, runa par mm, sākumu uzņēmumiem un atzīmēts, ka mums ir jāatbalsta struktūra reformas. Mm, mēs arī atbalstam šo eh, jauno prasmju akcentu, jo jaunās prasmes un iemaņas tas noteikti atbalstīs attīstību, arī jauno uzņēmumu, startup uzņēmumu atbalstīšanu, kā arī tāda grupa, kas nav vislabvēlīgā stāvoklī atbalstīšana, ir mūsu uzdevums. Komisija e, arī uzskata, ka pašnodarbinātība nav panacēja un jāstrādā ir arī ar darbu kvalitāti. Mums ir jāizvaro tāda mm, ekonomika, kas e, veido interesantu un produktīvu darbu vidi. Mēs arī strādājam pie Eiropas nedeklarētā darba platformas un e, arī strādājam pie Eiropas sociālo tiesību nu, pīlāra. Un arī šajā sakarā MVU pelna mūsu vērību. Godējumi deputāti, es gaidu ļoti interesants debats. Köszönöm szépen. Nos, a vita megkezdése előtt. Eh, Paldies, komisār, pirms mēs sākam debatas. Mēs uzklausīsim komiteju pārstāvjus. No sākuma budžeta komitejas pārstāvis Kožmika kungs priekšstādātāju komisāru. Es gribētu pievērsties šādiem punktiem. MVU ir atbildīgas par vairāk kā 50% no kopienas IKP un 70% no kopējas nodarbinātības. Protams, ka tās ir diferenciētas, ir eh, mazākas, lielākas, vidējas, un šiem uzņēmumiem ir dažādi biznesa modeļi. Viens no svarīgākajiem šādu uzņēmumu finansējuma avotiem ir banku aizdevumi. Un šie aizdevumi atšķirās, eh, ja mēs paskatāmies uz eh, piedāvātajiem procentiem. MVU finansēšanā vēl lielāka loma ir kapitāla tirgiem, bet arī Kozma, kas ir Eiropas Savienības programma. Nesen komisija piešķīra 200 miljonus uz lotu vairāk šai programmai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Es skatos, kur ir Žulo kungs, bet nevar viņu ieraudzīt tāpēc nevarēsim uzklausīt reģionālās attīstības komitejas viedokli. Tagad vārds Morgano kungam, kas pārstāv kultūras un izglītības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! MVU ir um, Eiropas ekonomikas virzītājspēks. Un Mikro uzņēmumi kultūras un radošajā nozare spēlē būtisku lomu, lai nodrošinātu kultūras un etnisko daudzveidību Eiropā, kā arī nodrošinātu īpašu zināšanu saglabāšanu. E, šis, šī nozare rada 4,5% e, no Eiropas ekonomikas un nodrošina darba vietas daudziem miljoniem cilvēku gandrīz tikpat daudz kā, piemēram, banku vai apdrošināšanas sektorā, un šeit galvenokārt strādā jaunieši līdz 30 gadu vecumam. Un, pat, e, un tas ļauj arī saglabāt e, teritoriju, kultūras e, un tradicionālās aitas, kuras nevar tā vienkārši pārnest uz citurieni. Un šīs te īpatnības dēļ un, un savas darba uh, darba rakstura dēļ viņiem ir grūti saņemt finansējumu. Mums ir jānodrošina, ka MBU izstrādā un izveida atbilstošās prasmes un uh, spēj eh, piedāvāt to, kas eh, tiek, kas tiek pieprasīts tirgū. Paldies! Tagad došu vārdu Nirjādas kundzei, kas pārstāv budžeta komiteju. Paldies, priekšsēdētāji. Lai gan šajā ziņojumā ir daži labi punkti, tomēr ir diezgan nožēlojami, ka tur nekas nav vairāk teikts, kā tikai, ka MVU ir dažādas vajadzības. Mēs zinām, ka finanšu krīze šo sektoru skāra ārkārtīgi smagi. No 2008. gada atbalsta pakalpojumi ir samazināti un šajā pašā laikā šie mazie uzņēmumi cieta brīdī, kad lielajiem um, uzņēmumiem, lielajām korporācijām tika piešķirts īpašs nodokļu atlaides. Piemēram, šeit ir zināms īrijas gadījums. Kapitāla tirgus nav vienīgais risinājums. Piemēram, banku aizdevumu, cita veida aizdevumu un arī atbalsts, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības prašmju saglabāšanu, ir ļoti svarīgi. Uh, piekļuva kredītam nevajadzētu būt kaut kas, kas kavē MVU darbību, jo šie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas pamatakmens, jo viņi rada darba vietas un veicina ekonomisko izaugsmu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Skatos, vai ir Novakova kungs ieradies, izskatās, ka viņu nevar ieraudzīt, laikam visi esam noguruši. Līdz ar to Komiteja pārstāvi ir izteikušies. Tagad eh, dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Klūnas kundze, Tautas partijas grupas vārdā. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji, es gribēju pateikties referentam par viņa atbalstu un pacietību strādājot ar ēnu referentiem un jāsaka, viņš arī ļoti adekvāti mūsu viedoklis ir ņēmis vērā attiecībā uz MVU atbalstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums šie uzņēmumi ir jāatbalsta un arī startup ir jāatbalsta. Ir īpaši nodrošināt, ka pēdējie pēc gada vai pēc diviem gadiem nepārtrauc savu darbību. Tātad šajā kritiskajā punktā viņi ir jāatbalsta. Mēs visi zinām, cik nozīmīgi ir šie MVU mūsu ekonomikās. Viņi nodarbina 90 miljonus cilvēku Eiropā, Savukārt lielās korporācijas, ko mēs pieminējām daudz un plaši šodien, šī uzņēma īstenībā atbalsta MVU radīšanu, un savukārt mazie uzņēmumi ir atkarīgi no korporāciju pastāvēšanas, piemēram, piegādas ķēdē un tā tālāk. Tātad abas puses spēlē nozīmīgu lomu. Ziņojumā ir runāts par birokrātijas samazināšanu, protams, par nevajadzīgo noteikumu atcelšanu. Un šeit mēs domājam viedu, gudrāku regulējumu, nevis vienkārši regulējumu atcelšanu vai regulējumu izņēmumus. Protams, ka ir nepieciešams regulējums, ir nepieciešama noteikuma, bet tam ir jābūt kaut kam labākam, gudrākam, lai mēs samazinātu šo slogu Mēs vēlamies, lai uzņēmuma dibināšana būtu vieglāka un lētāka, un lai varētu izmantot valdību atbalstu. Jā, ļoti daudz arī runāts par darba izmaksām, par algām. Jā, protams, ir izmaksas, bet es gribu teikt, ka darbs kā tāds jebkurā uzņēmumā ir ārkārtīgi svarīgs, ir īpaši MVU, un šeit nevar īpaši kaut kā mēģināt samazināt vai kaut kā neņemt vērā šīs izmaksas. Mums ir e, jāatzīst, ka ir jāciena arī darbinieku ieguldījums un darbinieku tiesības. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Tagad Saimon kungam vārds lūdzu. Sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! Paldies Karaskungam, referentam par ļoti labo ziņojumu, par viņu sadarbību, sadarbību virzīto pieeju. Mums ir kopīga, varbūt pieeja, izpratne par problēmām, par to, kā risināt šīs problēmas, bet jāsaka, ka mēs joprojām turpinam runāt par vienu un to pašu jau gadiem, un šīs problēmas vienkārši nepazūd. Manā reģionā ir 378 tūkstoši MVU, un šis skaitlis būtiski aug, tomēr tikai 26% no tiem ir. Uh, nodarbina 26%, un šis te skaitlis samazinās, un tajā pašā laikā mums ir aizvien pieaugoši bezdarbnieku skaits. Un ja mēs veicinātu to, ko, to, ka šie uzņēmumi nodrošina darba vietas, tad bezdarbnieku skaits saruktu. Un man liekas, ka šeit vajadzētu iesaistīt bankas, kas varētu sniegt atbalstu. Ir ja tīpaši tāpēc, ka pastāv plaisma starp to, kurā brīdī bankām ir komerciāli izdevīgi aizdot un kurā nav, un šī plaisa ir e, jāizpilda valsts sektoram ar inteliģentu pieju, lai būtu šis te investīciju atbalsts, un manā reģionā, Midland reģionā, uh, ir ļoti laba pieredze, bet ir skaidrs, ka šie te pasākumi ir būtiski jāpaplašina. Mums ir nepieciešams, piemēram, arī viens pieturas aģentūras, mums ir jādiversificē aizdevēju darbība un aizdevumi, ne tikai uzticot šo te funkciju bankām. Uh, Un arī skaidrs, ka bankām šeit varbūt nav ekonomiski izdevīgi aizdot ne tik daudz tāpēc, ka ir liels risks, bet tāpēc, ka ir salīdzinoši liels transakciju izmaksas. Un šis, šī te plaisa ir jāizpilda valsts sektoram. Paldies. Un tagad dodam vārdu Ožokungam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. MVU ir 90% no visiem uzņēmumiem. Tie nodrošina divas trešdaļas no visiem darbiem nefinanšu ne sektorā Eiropā. Ziņojums norāda uz to, ka ir ārkārtīgi svarīgi difer diferenciēt finansējuma avotus šiem MVU. Tur arī tiek runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt zināmas programmas, piemēram, lai varētu ievērot administratīvās un fiskālās prasības. Arī banku loma ir svarīga, jo banku aizdevumi ir joprojām vissvarīgākais finansējuma avots MVU. Es uzskatu, ka šis atbalsts var būt veiksmīgs, un es pateicos referentam par sadarbību. Bet, ja runājam par pašu ziņojumu, tad es domāju, ka šis ziņojums labi apraksta esošo MVU situāciju, bet man tomēr liekas, ka tik liels grozījumu skaits tomēr savā ziņā it kā atšķaida šo ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Džabalovas kundze, divas ar pusi minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, MVU. Man ir ļoti tuvas. Tas ir, tā, tas ir tāds uzņēmums, kādā es sāku strādāt un kā deputātes, protams, ar, ar lielu prieku uzklausu šo atgriezenisko saiti no šādiem uzņēmumiem. Un ja mēs gribam viņiem palīdzēt, mums ir jāzina, kas tiem ir nepieciešams. Un šeit man ir tāds saraksts. Pirmkārt, jāizveido ciešākas saikne starp uh, absolventu prasmēm un tirgus prasībām. Jāatbalsta uzņēmumi, lai investētu profesionālā izglītībā, Komisijai ir, ir jāizstrādā un jāizveido veiksmīgas programmas, piemēram, Erasmus, lai apzinīgie un izglītotie jaunie cilvēki ienāktu tirgū, jo mēs jau esam vienu šādu paudzi zaudējuši, un mēs nekad to vairs nedrīkstam atkārtot. Treškārt, mums ir jāatbalsta radošās industrijas startupi, lai mūsu uzņēmumi būtu digitāli un moderni. Digitālo tehnoloģiju ieviešana prasa jaunas prasmes. Mums ir jāizskata Eiropas subsīdiju noteikumi un jānodrošina sinerģija starp dažādām uh, programmām, piemēram, Horizons 2020, Kosme un citām. Mums ir jāizveido stabils uh, tiesiskais pamats lai jaunie noteikumi uzņēmumiem būtu iespējas, nevis kaut kas, kas viņus attur no darbības. Mums ir jāsaprot, ka MVU rada vairāk kā divas trešdaļas darba vietu visā Eiropā, un tie ir nopietnas eh, virzītājs spēks, ja mēs runājam par inovācijām un uzņēmē darbību un tāpēc to attīstība ir ļoti svarīga gan nacionālajās valstīs, gan Eiropā. Un tāpēc atbalsts šādiem uzņēmumiem būtu jākļūst par mūsu e, būtisku prioritāti. Paldies Krasnodemska kungam, un es e, ar prieku raugos nākotnē uz iespēju atkal sadarboties. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad dodam vārdu Senras Rodīgas skundzei. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. MVU virza ekonomiku. Manā vēlēšana apgabalā MVU ir 99,3% eh, un daudzi no šiem MVU ir mikro uzņēmumi. Un jāsaka, ka MVU ir patiešām radījuši daudz darba vietu, bet saskars ar negodīgu kompetenci. Un šī konkurence ir novedusi pie tā, ka finanšu institūcijas vairāk koncentrējas uz lielajiem uzņēmumiem. Vai komisija patiešām ir domājusi nopietni risināt uh, MVU uh, problēmas? Ja tā, tad tā ir jāizbeidz taupības politika un jāpalīdz uh, MVU iegūt piekļuvi uh, finansējumam no valsts eh, publiskā sektora bankām un eh, veicināt to, ka tās labāk sadarbojas ar MVU. Ir jāgādā arī par to, lai pamatnozares eh, piedzīvotu atzimšanu, piemēram, zilsēmniecību. Tālāk Koberna kungs, divas minūtes. Thank you, Madam Vice President. Capital market. Paldies, priekšsādātāji kapitāla tirgus eh, savienībai būtu jāveicina investīcijas. Tomēr man jums ir jāsaka, ka uh, eh, es politika tikai kaitēs investīcijām. Lēmums par uh, Apple nodokļiem īrijā tam ir spilgts piemērs. Uzņēmumiem, lieliem vai maziem, ir nepieciešama pārliecība un uh, paļāvība nodokļu jomā. Uh, Um, Apple tagad uzlikts uh, maksāt 30 miljārdus eiro un līdz ar to ES e retrospektīvi būtībā uzliek uzņēmumam par pienākumu grozīt savus mērķus un uh, darba kārtību. Un kāda tad ir darba kārtība? Veicināt izvair, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, uh, neliet, neliederīgi izmantojot noteikumus par reģistrāciju tiek izmantoti vienotā tirgus noteikumi, lai uzliktu vienotas nodokļus, un tas uh, galu galā vispār likvidēs konkurenci, un valstīm ne, nebūs nekādas iniciatīvas uh, publiskos pakalpojumus sniegt efektīvāk. Īrijā ES uh, konkurences komiteja tiek ieru, iz, iz, izmantota tam, lai ierobežotu konkurenci Tas nozīmē, ka būs neefektīvāki publisko pakalpojumu servisi jebkurā, jebkuros jautājumos, kas saistīti ar Apple nodokļiem. Un jā, pat uh, pēc uh, Brexit apvienotā karaliste paliks vienotajā tirgū, mēs atteiksimies ne tikai no valsts atbalsta pasākumiem, bet arī kontrolēsim nodokļus, jo nodokļu uzlikšana bez uh, pārstāvības nu, mums uzliks eh, pat eh, vēl par lielāku pienākumu Eiropas Savienības tirgus atstāšanā. Tas nozīmēs, ka Brexit nozīmēs aiziešanu no vienotā tirgus. E, es eh, pilnīgi noteikti nesaprotu uzņēmēju darbību, nedz lielu, nedz mazu. Liels paldies! Tālāk monokungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji! Mēs, uh, daudz, mēs dzirdam, ka ES daudz runā par MVU, bet tad, kad uh, to uh, dara ES uh, ierēģi, tad uh, jāteic, ka jums ir visai maza uh, pieredze šajos jautājumos. Um, Barozu kung, kungs tagad uh, ir pieņemts darbā um, Goldman Sachs, un tas uh, ļoti labi raksturo. Un, kam, kas tad gūst uh, labumu pēdējos 25 gados. Vienīgi uzņēmumi, kas nenāk no Eiropas Savienības, uh, tikai lielajiem uzņēmumiem ir uh, investīcijām pieņema, pieejamā nauda. Un tas ir uh, pilnīgi nepieņemams līgums ar Eiropas Savienību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības rīcība neatbilst iekšējā tirgus nepieciešamībām. Uh, Tas ir jānodod dalību valstu ziņā. Mēs esam skeptiski noskaņoti par kapitāla tirgus savienību un par to, ka finanšu tirgus ir kaut ko pies, iespējams piespies darīt. Tie ir cikliski un tie gaida ātru devi no investīcijām. Un, um, lai pārdomātu aktivitātes ar finanšu sektoru un uh, dibinātu jaunas attiecības, uh, runātājs tiek pārtraukts. Monokungs, pabeidziet savu domu. Tālāk eh, došu vārdu. Jums ir zilās kartīts jautājums no Koberna kunga. Jūs eh, piekrītat šim jautājumam? Runātājiem nav pie... Es tikai gribēju jautāt, saka Koberna kungs. Es uh, pilnībā piekrītu Francijas un Francijas MVU uzņēmu problēmām. Mēs visi no tā ciešam, bet vai jūs man nepiekrītat, ka atbilde. Uh, ir Frexit, pievienojoties Britu draugiem, kā to, kāds jau ir piedāvājis. Vai jūs man piekrītat, kungs? Es tā mono. Mono, kungs, dārgo kolēģi, jā, paldies. Es zinu, ka jūs atbalstāt Brexit. Un pilnīgi saprotami, tas patiešām ir risinājums, bet pirms mēs mēģināsim fre, izdarīt Brexit, bre, Frexit. Bre, kā jūs to paredzat Francijai, mēs mēģināsim uh, darīt visu Eiropas uh, samitos, mm, bet balstoties uz uh, citiem kritērijiem nekā apvienotā karalista aiziešana no Schengenas un uh, ekonomiskās pārvaldības uh, atšķirīgi kritēriji no tiem, kas ir šodien. Tad, kad mēs esam apsprieduši tik pamatīgi šo jautājumu, Kāzas kungs divas minūtes. Liels paldies! MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Mums ir jādara viss, lai to stiprinātu un veicinātu nodarbinātību Eiropas Savienībā, lai viņi varētu strādāt uh, brīvā tirgū. Un ar brīvu tirgu es saprotu Eiropas Savienības dalību valstis. Mums uh, tām ir jādod vairāk iespēju, jālikvidē šķēršļi, it īpaši laikā, kad piedzīvojam finanšu krīzi. Un kā tas nesen izskanēja apvienotajā karalistē, ja kādai, kāda valsts izlemj aiziet no ES, tad aiziet nozīmē aiziet. Uh, Un pirms mēs eh, sākam sarunas, ir svarīgi, lai viņi apzinātos to, ka būdami ārpus Eiropas Savienības, viņi nevarēs izmantot tādas tiesības, eh, kādas ir dalību valstīm, kas ir ES sastāvā. Mums ir jādomā par eh, uzņēmēju darbības veicināšanu. Tā ir daļa no mūsu sabiedrības un mums ir nepieciešama izvēle. Uh, izvēlei uzsākt uh, uzņēmēju darbību būtu jābūt uh, pievilcīgai. Mums ir jāstiprina inovāciju gars, un te mums ir daudz izaicinājumu. Mēs līdz šim nesam paveikuši diezgan um, daudz, un es uzskatu, ka mūsu darba pieredze, uh, te man ir jāsaka paldies referentiem, ļaus aktīvāk strādāt MVU labā, it īpaši tajos reģionos, kur ir vislielākais bezdarbs, un tādējādi risinās uh, bezdarba problēma Eiropas Savienībā. Liels paldies, uh, Pāvila kungs, divas uh, minūtes. Paldies priekšstādētāji. Es uh, gribēju pateikties referentam par to, kā viņi sadarbojās ar mums strādājot uh, pie šī ziņojuma. Es arī esmu liels uh, MVU atbalstītājs, jo šie uzņēmumi ir ļoti būtiski Eiropas Savienības uh, izaugsmē un nodarbinātības veicināšanā, tāpēc Eiropas komisijai būtu jāpiedāvā vislabākie. Uh, nosacījumi, lai MVU varētu piedāvāt kvalitatīvas darbvietas. Pirmkārt, ir jāatvieglo piekļuve informācijai, finansējumam, bet ir jāuzlabo arī iespēja jāvienkāršo iespēju piedalīties uh, publiskajos iepirkumos, jāapkaro ēnu ekonomika un jāuzlabo arī juridiskais uh, satvers, lai tas būtu saprotams un um, uh, vienkāršs. Un te es runāju ne tikai par manas valsts problēmām, bet arī par citām. Daži tagad teiks, ka to ir grūti arī, bet es uzskatu, ka tad, ja mums tiešām izdosies veicināt es uzņēmumu konkurētspēju, konkurētspēju, tad atšķirības, kas pastāv starp MVU un lielajiem uzņēmumiem uh, zudīs, ja mēs nodrošināsim godīgus uh, spēles noteikumus. Tas, tam ir nepieciešama sadarbība ar um, ārotbiedrībām, ir jāgroza arī izglītības sistēma un apmācības sistēma, lai mēs likvidētu plaisu starp uh, darbiņēmēju kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām. Arī MVU ir atbildība attiecībā uz saviem darbaņēmējiem un tāpēc uh, nevajadzētu pieļaut uh, situāciju, ka tiek samazinātas darba izmaksas, mazinot darba ņēmēju sociālo aizsardzību, jo pretējā gadījumā Eiropā nonāksim ļoti trauslā situācijā. MVU būtu jā. Ja likvidē arī attiecības uh, atalgojumā starp vīriešiem un sievietēm. Mums ir uh, daudz ko darīt attiecībā uz MVU. Ir nepieciešams piedāvāt viņiem um, tādu juridisko satvaru, kas veicinātu investīcijas. Lielas paldies! Hocekungs, liels paldies! Uh, prof profesors eh, Krasnodemskis apraksta ļoti svarīgu fenomenu. MVU uzņēmumi mm, principā eh, nodarbina 90% eh, cilvēku Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtisks ekonomiskās attīstības un ekonomiskās izaugsmas faktors. Uh, Un referenta Krasnodemska ziņojums te ir īpaši svarīgs, jo viņš piedāvā arī ļoti labas rekomendācijas par to, kā izmantot MVU potenciālu. Mm, analizē arī riskus, piemēram, tos, ko rāda birokrātija vai, piemēram, universāla Nodarbinātības modeļa veicināšana atšķirība plaisa starp darba tirgus vajadzībām un kvalifikācijām. Tas tiešām ļoti labs dokuments. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs būs Nīvenhaizens uh, kundze. Paldies, uh, priekšsādātāji, komisāra kungs, uh, godāmie deputāti! Es uzskatu, ka iepriekšēja runātāja, kas sacīja, ka MVU ir ekonomikas mugurkauls uh, visās dalību valstīs, tiešām mm, sacīja taisnību. Tie ir ārkārtīgi būtiski, lai ekonomika spētu nostāties uz izaugsmes ceļa, tāpēc ir būtiski, lai MVU varētu piekļūt finansējumam un pildīt šo savu dzīvēju spēka mm, lomu. Komisija mm, piedāvā vairāka veida pasākumus. Drīzumā mēs runāsim par prospektu direktīvu, un jāteic, ka arī tas ir solis pareizajā virzienā. Tāpat arī priekšlikums par riska kapitāla finansējumu ir labs priekšlikums. Jāatzīst gan, ka MVU nevienmēr būs labuma no tā, jo viņi par 80% ir atkarīgi no banku finansējuma, un es uh, gribēju uzsvērt, ka pietiekama uzmanība ir jāpievērš arī mm, tādām iespējām, ko piedāvā pūļa finansēšana, tas sauktais eh, crowdfunding, eh, dažādas tiešsaistes platformas, kur ir iespējams uh, tiešā veidā nodrošināt piekļuvu finansējumam. Es aicinātu komisiju pievērst uzmanību arī šīm alternatīvajām finansējuma formām, jo tie varētu sniegt uh, papildus apvalstu MVU. Un vēlreiz paldies referentam par lielisko ziņojumu. Lies, uh, paldies. Vārds. Lopesas Bermeho kundzei viena minūte. Paldies priekšsādātājiem! MVU ir izšķirīgi svarīgi mūsu um, ražošanas modelim, kas uh, Eiropas Savienībā dod uh, darba vietas un nodrošina izaugsmi. No vienas puses MVU apdraud um, uh, banku rīcība, pēc banku glābšanas. Iepriekš mēs divers, diversificējām banku darbības modeļus, bet eh, šobrīd esam nonākuši pie situācijas, ka tirgu ir palikušas lielās bankas, kas eh, neraugās uz eh, dažādiem tirgus modeļiem, un kreditēšana šobrīd ir pieejama tikai lielajiem uzņēmumiem, nevis MVU Tas, protams, saistās arī ar taupības politiku, kas ir samazinājusi MVU ieņēmums un piekļuvi kapitālam. Kapitāla tirgus savienība nebūs uh, tāda panacēja, kā to iedomājas referents. Nē, tas uh, tikai mm, pasliktinās uh, mūsu ekonomikas uh, krīzi un nedos iespēju uh, MVU piekļūt uh, finansējumiem. Tālāk Zanīkungs pusotra minūte. Uh, Paldies. Es um, dzirdēju šeit ļoti daudz pozitīvus komentārus. Šie komentāri izskanēja no cilvēkiem, kas uh, tiešām grib atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir norūpējušies par tiem, bet Tomēr šodien cilvēkiem ļoti grūti saprast, kas ir problēmas būtība, kādi ir ierobežošie aspekti. Tas nav piekļuve finansējumam. Es vēlreiz gribēju teikt, ka šeit mēs runājam tikai uz tādu nelielu daļiņu, ka šis čērslis mēs ignorējam lielo barjeru, un lielākā barjera ir eiro, vienotā valūta, kas uh, bremzē MVU izaugsmi, un par to raksta arī Eiropas centrālā banka, kādā ziņojumā par maziem uzņēmumiem. Um, viņi saka, ka problēmas būtība ir nevis finansējuma trūkums, bet drīzāk pieprasījuma trūkums, nav klienta, nav tirgus uh, noieta. Un uh, arī Eiropā ir milzīga konkurences kropļojumi. Uh, un arī Starptautiskais valūtas fonds kopā ar OECD skaidro šo situāciju, analizējot, piemēram, Ziemeļvalstis un mazos uzņēmumus tur, ir konstatēts, ka arī valūtas apmaiņas kurs ir pārvērtēts par līdz pat 20%, tā tiek lēsts. Un um, tad šeit tiešām ir ļoti liela nevienlīdzība un nākotni neredzu. Turpināsies palielināties šī nevienlīdzība un maziem vidie uzņēmumi bankrotēs aizvien biežāk. Šeit ir pilnīgi izkropļots pieprasījums arī patēriņš ir dažāds un praktiski tāda nav, un tas ietekmē mazos uzņēmumus, un tā ir patiesa problēma, un to mēs ignorējam, un tāpēc es eh, negribu vairs spēlēties um, ar šīm drausmīgajām lietām, kas nogalina mazos un vidējos uzņēmumus, un ja mēs vispār varam kaut ko uh, izdarīt, tas ir uh, eh, izjaukšana monetāro savienību no, noraidīt to. Uh, tālāk beigungs. Mums eh, Eiropas parlamentā ir eh, ļoti daudz dažādu ziņojumu, kas skar mikro un mazos uzņēmumus. Eh, aiz šīm runām mūsu valdības arī atsakās aizsargāt mūs no konkurences, piemēram, pret Ķīnu. Un vēl sliktāk viņi nolēma organizēt iekšējo sociālo dempingu ar šo darbinieku nosūtīšanas direktīvu Tad Francijā, runājot par maziem uzņēmumiem, šeit ir vissliktākais liberālisma un valsts sociāluma paraugs. Tā ir nežēlīga konkurence, finansializācija uz reālās ekonomikas rēķina, un no otras puses ir milzīga birokrātija, arī konfiscējoši nodokļu režīms, un tas uh, rada neiespējamu režīmu mazajiem uzņēmumiem. Un um, es uzskatu, ka šeit uh, ir jācitē citas lietas. Vispirms ir publiskais iepirkums, kas ir jāorganizē, tālāk banku atbalsts un arī līdzsvars līdzsvarota um, nodokļu sistēma visiem. Mēs nevaram turpināt pieņemt um, tādu sistēmu, kā ir Francijā, kad mazie un mikro uzņēmumi maksā 22% un nodokļiem, kamēr lielie uzņēmumi tikai 8%. Paldies. Tālāk, Piper kungs gute Berichte für die Zukunft des Mittelstandes. Paldies, priekšsādātāji. Būtu jau ļoti jauki, Ja mums izdotos uh, radīt uh, nodarbinātību šajā nozarē tam līdzīgi, un um, tieši tāpēc es ļoti pateicos referentam, kurš uh, nodarbojas ar MVU jautājumiem. Viss būtu ārkārtīgi jauki, bet šajā nedēļā mēs saņemam citus signālus. Uh, kreisās partijas, liberāļi un zaļie vēlas jaunas noteikumus māmiņu aizsardzībai, kas uzliek MVU vēl lielāku slogu un būtībā ir reģionālā atbildība. MVU tagad būs jāgādā par tēva aizsardzību, par senioru apkopšanu. Mēs vēlamies Eiropas bezdarba apdrošināšanu un tam līdzīgi, un uzskatām, ka uzņēmuma mm, pakalpojumu nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem ir uh, sātana darbs. Bet vai tiešām mēs neesam neko mācījušies no Brexit? Mēs eh, tādējādi tikai radām jaunus šķēršļus un pārdalām birokrātiju par sliktu mazajiem uzņēmumiem, pārkāpjot subsidiaritātes principu. Diemžēl jāizdara arī šādi skumji secinājumi. Es domāju, ka mums eh, par to būtu jāuzdod jautājumi MVU šķietamajiem aizstāvjiem. Lielas paldies! Kas ir ketvirtērs? Fernandis Kungs, divas minūtes. Labvakar un nu, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentiem par lielisko darbu un arī gribētu vērsties pie komisijas un pateikties, ka komisijas pārstāvs ir šeit. Šī debata ir ļoti svarīga. Mēs šeit liekam pamatus um, ekonomikas nākotnē, lai būtu labāka izaugsme un labāks darba vietas. Un eh, šeit ir ļoti daudz eh, izaicinājumi, mums ir eh, sektora politikas jāpārskata dažādas no enerģētikas līdz industriālajai, un arī jāskatās uz makroekonomisko politiku, ne tikai monetārā, bet arī plašāk. Uh, Un uh, arī šajā kapitāla tirgus savienības kontekstā jādomā par to, kā uzlabot piekļuvu finansējumam, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mazo un vidējo uzņēmumu darbību. Bet ne tikai tas arī pieprasījuma samazinājums eh, sakarā taupības klimatu. Uh, Mums ir jācenšas izvairīties no sociālā dempinga, jāvēršas tādā ziņā pret lieliem uzņēmiem, lai būtu vienādi noteikumi taksācijas jomā. Mums ir jāstrādā MVU labā. Un um, savas grupas uh, vārdā gribu teikt, ka tas ir ļoti saulēcīgs ziņojums, un es gribētu arī atvainoties komisijai. Uh, Uh, par to, ka ir jau pusnakts un mēs izvēršam šīs te sarunas, uzstājas gan Brītie saviem audioliziem un arī fr Nacionālās frontes pārstāvļi. Un tas ir pilnīgi neiespējams un nevar izturēt pēc daudzu gadu darbības. Es nevaru izturēt visu šīs runas, kas saindē uh, populistiskajiem izteicieniem visu Eiropas klimatu. Uh, Un tīpaši šie galēji labie ar saviem politiskiem diskursiem, tas ir pilnīgi mm, tā, kaut kas tāds, par ko man ir jākaunas. Labi, Fernandes kungs. Tu, protams, varēja tikai paredzēt un sagaidīt, ka ja jūs izmantojat savu laiku, eh, lai uzrunātu kādus citus, deputāts, uzreiz parādās arī zilās kartītes. Vai jūs esat gatavs atbildēt uz zilās kartes jautājumu? Jā, lūdzu, Kobrin kungs. Paldies, paldies, Fernandes kungs. Jūs kaut ko runājat par apvienoto karalisti, diezgan muļķīgas lietas. Eh, komisāra mm, kungam jūs atvainojaties, ka viņam ir jāpiedalās šajā darbā eh, ļoti vēlu, bet viņš saņem milzīgu, milzīgu algu, un tāpēc viņš arī pasēdēt nedaudz mm, vēlāk un paklausīties arī visas šīs mūsu runas. Varbūt, ka mēs esam populisti, bet eh, citi atkal uzskata, mm, ka ir nepopulisti. Es eh, gan neievēroju nevienu jautājumu jūsu runā. Eh, principā zilā kartīte ir domāta, lai uzdotu jautājumu, pēc tam 30 sekundēs klausīt atbildēji. Jebkurā gadījumā dod vārdu arī atbildētājiem. Jā, es saprotu, ka jūs šeit būsiet vai Eiropa būs šeit ļoti ilgu laiku, jo Eiropas projektu nesagraus tādi un līdzīgi jums cilvēki. Mēs pārstāvam cilvēkus, mēs esam solidāri, mēs aizsargājam Eiropas projektu, bet jūs esat šeit, lai mm, šo projektu grautu, kā arī savas valstis, lai grautu. E, ļoti labi, saka priekšsēdētāji. Un ļoti ceru, ka nākamais runātājs runās par tēmu un dod vārdus Elikļotisa kungam. Paldies! E, ziņojumā par maziem un vidējiem uzņēmumiem un darbvietu radīšanu. Eiropas e, parlaments e, uzskata, ka brīvais tirgus ir kā universāls panacējs līdzeklis pret visām problēmām. Tas radīs gan jaunas darba vietas, uzlabos nodarbinātību, uzlabos mazo uzņēmumu darbību, situāciju tirgu, un tas ir viss ziņojumos. Bet eh, kā ir ar darbinieku aizsardzību un elastīgumu? Mēs arī tam piekrītam, bet eh, tad varētu teikt, ka mēs principā šos ziņojumus atbalstam. Uzskatām, ka virzieni ir pareizi, darbiet radīšana, MVO atbalstīšana bet bažas, ka netiks radītas cienīgas darba vietas, nekas nav teikts par sociālo aizsardzību, par arotbiedrībām, par kolektīvo līgumu slēgšanu, tur šāda teksta nav tiek izmantoti tikai, tikai šie taupības līdzekļi un retorika. Bet kā tas eh, priekšsēdētāji, lūdzu, vai jūs nevarētu pabeigt savu runu? Tālāk dod vārdu Vans Torkas kundzei. Liels paldies! Šobrīd mēs runājam par MVU finansējumu ES, un atsevišķi pamatpieņēmumi šajā ziņojumā ir pareizi, tiem var piekrist. MVU ir uh, mu, vi, ekonomikas mugurs kals, tie rada visvairāk darba vieta, cieši visvairāk no birokrātijas, un viņiem ir arī problēmas uh, piekļūt finansējumam. Turklāt tie visi cieš arī no eiro, kas ir tāds savu veidu trako krakls dažiem par mazu, citiem par lielu, un kolēģi tikko par to jau izteicās, tāpēc es par to vairs nerunāšu. Tomēr priekšlikumiem, kā labot situāciju, es nevaru piekrist. MVU nav nepieciešams pilns maisis ar jaunām regulām un direktīvām no ES Pilnīgi pretēji ir nepieciešams mazāk regulējumi, it īpaši mazāk noteikumu no Briseles. ES e, finanšu tirgu kopš Lēmaņa bankrota ir e, aizregulējis līdz nāvei, un e, dažas Eiropas bankas ir finansējuši nodokļu maksātāji par miljardu summām, bet uh, tagad ir nepieciešams, uh, tagad mēs ciešam no šī birokratizētā finanšu tirga un šīm zombiju bankām, tie, tās tās negatīvās sākas. Un tas arī apgrūtina finansēju MVU, un ja mēs uh, paraugāmies, piemēram, uz Itāliju un Bortu, Portugāli, um, Terop, uh, zomb, un uh, ja mēs uh, pašlaik no uh, nodokļu maksātāju sloga noņemtu šīs zombiju bankas, tas gan būtu labi nodokļu maksātājiem, tas palīdzētu arī atvesļoties finanšu tirgumu. Nākamais runātājs eh, Zalba Biligājs kungs. Paldies. Komisāra kungs. Es eh, vispirms gribēju pateikties referentiem par šo lielisko ziņojumu eh, kas attiecas uz MVU, tas jau ir tradicionāli, ka Karas kungs eh, raksta ziņojumus un atbalsta MVU. Un MVU, kā teica arī komisārs un kolēģi, ir izaugsmes un nodarbinātības virzītājs spēks Eiropas Savienībā. Un tāpēc ik viens ziņojums vai arī ik viens pasākums, ko mēs varam uh, Mm, pieņemt un veikt, lai atbalstītu MVU, lai veicinātu izaugsmi, ir noteikti pasākums, ko ir vērts veikt, un, bet vienmēr mēs varam izdarīt arī kaut ko vairāk. Esošais MVU konteksts tīpaši septiņās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir īpaši apgrūtināts, ir grūta piekļuve finansējumam, finansējumu izmaksas ir ļoti augstas, un tas noteikti ietekmē arī produktivitāti, un tas nav godīgi, tāpēc mums ir nepieciešams, lai būtu vienādāk noteikumi šajā kapitāla tirgus savienībā. Tas attiec arī uz vērtspapīrošanu, un tas varētu arī veicināt piekļuvi finansējumam tieši MVU. Uh, un par to ir arī ziņojumā. Paldies par to. Nu, paldies. Un tālāk, Džentīlas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. MVU sistēma neapšaubāmi ir labākais izaugsmes dzinējspēks, jo uh, Mazie un vidēji uzņēmumi ļauj mums sasniegt mūsu mērķi un galvenais nodarbinātību veicināt. Tāpēc mums ir jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi un tādēļ mums ir nepieciešama vienkāršošana, inovācijas, labāka piekļuve finansējumam, sociālā dumpinga apkarošana, arī nedeklarētā darba apkarošana ir nepieciešama arī apmācība, jācenšas uzlabot konkurētspēju. Profesionālā apmācība, aroda apmācība ir ārkārtīgi svarīga, un tas ir nepieciešams, lai apgūtu jaunus tirgus. Mums ir nepieciešamas arī kontracikliskas programmas, mums ir vajadzīgi instrumenti, kas um, palīdzētu atgūt arī vājākos kas nepiedalās darba tirgu, atpakaļ tirgu. Un arī sociālā atbildība. Tad eh, sociāla atbildība arī ļoti svarīga. Lāk, nākamais runātais. Stolojana kungs, pusotras. Es atvainojos. Saka runātāji no vietas. Stolojana kungs turpina. Es gribētu pateikties Kārasa kungam un visiem pārējiem, kas ir eh, palīdzējuši rakstīt šos lieliskos ziņojumus. Es arī eh, esmu pateicīgs eh, komisijai un komisijas priekšsēdētājiem, kurš solīja investīcijas palielināt kas ir dots, lai atbalstītu 200 eh, tūkstošus mazos un vidējos uzņēmumus uzņēmumā ir, ir ziņojumā ir runāts, ka vēl vairāk ir jāatbalsta šie vidēji un mazie uzņēmumi, lai uzlabotu finansējumu pie, piekļuvi kapitālā tirgus savienībā. Dabravska kungs savā runā atzīmē dažas lietas, kas bija ļoti svarīgas. Mums ir nepieciešama kapitāla tirgus savienība tagad eh, daudz vairāk eh, kā iepriekš, ņemot vērā arī Brexita faktoru. Eh, ņemot vērā arī šo digitālo ekonomiku un tās attīstību, komisija gatavojas izsniegt jaunu priekšlikumu kur arī būs uh, sadaļa inovatīvo mazo uzņēmumu finansēšanai, jo mm, tieši šie inovatīvie mazie un vidējo uzņēmumi, tie strādā ar jaunām idejām un uh, tas dod arī konkrētu ieguldījumu digitālajā ekonomikā. Paldies! Egy percben Zanonátó képviselő úrnak adok szót. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Atbalsts MVU nozīmē darba vietu skaita veicināšanu, tīpaši jauniešiem. Ir jāveicina arī sociālā kohēzija, tāpēc ir nepieciešams mērtiecīgi stimuli, lai e, cilvēki izveidotu mikro un mazos uzņēmumus. Ir nepieciešams arī kvalificēts darba spēks un apmācīts darba spēks. Erasmus ir programma, kas ļauj apgūt šīs nepieciešamās prasmes, lai vadītu uzņēmumu. Un informācija ir jāizplata par šādām iespējām. Arī īpaši apdraudētām grupām ir jāpalīdz izveidot MVU. Arī imigranti uh, strādājot šādā pašnodarbināto tirgu, rada ļoti lielas iespējas integrācijai. Ir skaidrs, ka šis sociālais kapitāls netiek pietiekoši labi izmantots, jo ir ļoti grūti saņemt darba atļaujas un arī birokrātija to ierobežo, un šiem cilvēkiem arī ir grūtāk piekļūt finansējumam. Paldies, saka priekšsēdētāji. Pusotra minūte Tomčiskundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka MVU, MVU ir augstu mūsu prioritāšu sarakstā. Bet katru reizi, kad mēs runājam par MVU, mēs nonākam pie tiem ar šiem jautājumiem. Es piekrītu kolēģiem, kas saka, ka banku kredīti joprojām ir galvenais finansējuma avots šādiem uzņēmumiem. Tomēr gribēju piebilst vēl ko. Izmantojot līdzekļus no Eiropas projektiem, arī ļauj šiem uzņēmumiem virzīties uz priekšu. Tomēr MVU nevar piedalīties sabiedriskajos vai publiskajos iepirkumos, eh, jo viņiem, piemēram, nav eh, izpētes nodaļas vai nav pietiekoši darbinieku vai ir kādi citi šķēršļi. Tieši tāpēc mums ir eh, jāatbalsta tādi kā klāsteri, ļaujot MVU apvienoties, un tad viņi varētu kopīgi nolgot darbiniekus un sagatavot šādus projektus. Tādējādi MVU ir vieglāk piekļuvi šādiem finanšu instrumentiem. Un ir vēl kāds priekšlikums. Mums ir nepieciešama vide elastīgākam darbam. MVU nodrošina lielu nodarbinātības daļu, un mums viņi ir jāatbalsta. Mums arī ir jāveicina uzņēmējdarbība izglītības laikā. Paldies, tas ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji, saka, un tagad dodam vārdu Pānovas kundzei uz pusotru minūti. Paldies! Prezidenta kolēģi, es, ja ne katru dienu, tad ļoti regulāri runāju ar uzņēmēju pārstāvjiem, un viņi, mums, viņi man saka divas lietas, lai augtu, lai radītu darba vietas. Pirmkārt, ir nepieciešams finansējums un vienādas iespējas, lai attīstītu idejas, mūsu Eiropas tirgu. Uzņēmums nevēlas izmantot tikai vienu finansējumu avotu, un šīm te finansēšanas opcijām ir jābūt inovatīvām, elastīgām un radošām tieši tāpat kā mūsu uzņēmumi. Startup eh, uzņēmumi nevēlas piedzīvot kaut kādus sastrēgumu punktus vai universālus risinājumus. Viņi vēlas, lai būtu pielāgota likumdošana Karas kunga rekomendācijas risina šīs vajadzības, bet ja šiem priekšlikumiem nebūs pamatā konkrētas un ātras likumdošanas rīcības, tad mums ir skaisti vārdi, bet tie darbos nepārvērtīsies. Lai veicinātu darbu, eh, lai izaugsmī, darba vietu skaitu eh, un konkurētspējas uzlabošanos, mums ir jāapņemas sniegt tehniskais atbalsts dalību valstīm, ir jāizveidos tirgus vajadzībām balstīts finansējums. Šodien esam pierādījuši, ka apņēmība var dot rezultātus, bet šī apņēmība nevar darboties viena. Mums ir nepieciešama papildus pasākuma, ko noteikti varam nodrošināt. Paldies, saka priekšsēdētāji, un dodam runātāju Mm, runātājam, kas ir pēdējais sarakstā, Bensena kungs. Lūdzu. Paldies. Es vēlos pateikties referentam par lielisko ziņojumu un gribēju pateikties arī komisāram Dombrovska kungam par viņa apņēmību, lai risinātu šo jautājumu. Jāsaka, eh, MVU ziņā mums ir vairāki rīki pieejami, un jāsaka, mums ir jāizmanto pilnīgi visi, tīpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi, kad MVU bija ļoti grūti piekļūt finansējuma avotiem. Un visi šodien runājušie kolēģi par to arī uh, uzstājās. Arī šorīt dzirdējām no Junkera kunga, ka EFSA uh, plāns tiks dubultots, kas, protams, ir ļoti pozitīvi, bet šodien es gribēju runāt par Bāzels noteikumu ieviešanu un kapitāla prasību direktīvas numur 4 izpildi, kas nebūtu nav atvieglojusi piekļuvu finansējumam, piemēram, ir eh, jautājums par vērtspapīriem. Pašlaik uh, tiek domāts par kapitāla prasību direktīvas pārskatīšanu un par to, ka būtu jāpieņem vēl stingrākas prasības. Un ja mēs salīdzinam mūsu situāciju Eiropā ar ASV, tad redzam, ka MBU ASV var piekļūt akciju tirgumu. Savukārt pie mums ir tikai piekļuva banku finansējumam, un tas mums ir jāņem vērā pārskatot šos dokumentus.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 55% no IKP un 65 miljonus darbinieku, kas dod milzīgu ieguldījumu ekonomikai. Grieķijā šie uzņēmumi ir smagi cietuši memoranduma noslēgšanas rezultātā. Līdz šī gada vasaras vidum 240 tūkstoši mazo uzņēmumu vienkārši pazuda un radās ļoti daudz bezdarbnieku. MVU ir aizvien grūtāk piekļūt banku aizdevumiem un izskatās, ka uh, nestrateģiskās investīcijas un Eiropas programmas neļauj šiem uzņēmumiem piekļūt finansējumam. Tad nav rezultatīvas. Un mums ir jārisina šis finansējuma jautājums un nekavējoties ļauj izmantot Eiropas programmas. Paldies, nākošais runātājs Aviegas kungs. Es uh, ne, nevaru nepiekrist, ka ir jāatvieglo MVU piekļo finansējumam. Tas ir ārkārtīgi būtiski mūsu izaugsmē. Un tā ir diagnoze. MVU pietrūkst finansēšanas iespēju. Kapitāla tirgus savienība, ko mēs uh, pašlaik veidojam, pierāda, ka no pagātnes neko neesam mācījušies. Runājam par to, ka ir um, jāuzlabot kapitāla tirgus eh, integrācija, mobilitāte. Tomēr tie, kas pazīst MVU, zina, ka M MVU ir svarīgs, eh, spēcīgs banku sektors ar reģionālām un nacionālām saknēm. Un tikai tas var garantēt attīstību. Lielas paldies! Esam nonākuši līdz brīvā mikrofona procedūras beigām, un tagad es došu vārdu komisijas viceprezidentam Dombrovska kungam, lai noslēgtu šo diskusiju. Uh, Madam Chair, honorable members. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, Pēc eh, šīs diskusijas esmu vēl vairāk pārliecināts, ka mēs varam daudz vairāk darīt, lai uzlabotu MVU iespēju un mikro uzņēmumu iespēju veidot eh, darba vietas. Tāpēc ir nepieciešams domāt par iniciatīvām, lai veicinātu uh, investīcijas un uzlabot investīciju vīdi. Kapitāla tirgus savienība ir svarīga daļa no tā. Es ceru, ka jums izdosies vienoties par sākotnējiem priekšlikumiem, pavarot ceļu būtiski eh, nozīmīgākām ambīcijām. Es īpaši vērtīgi uzklaus, uzskatu, par vērtīgu atradu, ka tiek eh, kopīgi runāts par darba vietu radīšanas potenciālu un finansiālu pieejamību, jo šīs abas lietas ir ļoti cieši saistītas. Tomēr, ņemot vērā uh, Jūs eh, devāt arī ļoti labus ieteikumus un rekomendācijas. Komisija ir gatava kopā ar jums strādāt, domājot par to, eh, kā mm, integrēt eh, šos priekšlikumus jomās, kas ir izceltas ziņojumā. Liels paldies, vicepriekšsādātāji. Tagad došu vārdu referentiem. Vispirms Kārasa kungs. Vārds jums uz divām minūtēm. Dāmas un kungi, diskusija pierādīja, un it īpaši runātāju skaits šajā diennakts stundā, cik svarīgi mums ir, cik svarīgs mums ir jautājums par MVU finansēšanu. Iekšējiem tirgum, izaugsmē, nodarbinātībai Eh, man tas viss vēlreiz nav jāatkārto. Pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, pateicos arī ēnu referentiem, kas eh, piedalījās šī ziņojuma izstrādē. Sirsnīgs paldies! Tomēr gribēju jau norādīt, ka diskusijas šeit mm, priekšplānā izvirzīja finanšu līdzekļus un uh, to diversifikāciju kapitāla tirgus savienībā. ir absolūti nepieciešams, lai kapitāla tirgus uh, savienība kļūtu par reālās ekonomikas finansēšanas savienību. Un vajadzētu ne tikai atvieglot pie MVU piekļuvu finansējumam, bet arī to paplašināt. Un tas nozīmē, ka ir jātīsta uh, strateģisko investīciju fonds. Uh, tas ir bijis uh, veiksmīgi arī līdz šim, tāpēc ir jāatzīmē e Erasmus programma MVU jāatzīmē mazā biznesa akts un vienotā tirgus akts, un pie tā, protams, piedar arī Bāzeles kritēriju īstenošanas eiropeizācija, jo Bāzeles piemērošana Eiropā nav iespējama tā, kā tas notiek ASV, jo šeit pie mums 80% MVU finansējumu nāk no kredītiem. Citādi mēs nekad nepaveiksim šo darbu, tomēr šis ziņojums ir mm, labs solis ceļā uz kapitāla tirgus savienību, kas būtu reālās ekonomikas finansēšanas instruments. Liels paldies! Tagad vārds otram referentam Krasnu Demska kungam. Liels paldies, e, liels paldies e, par jūsu vērtīgajiem komentāriem, kurus dzirdēju šajā diskusijā, bet es e, no savas puses gribēju piebilst vēl vienu lietu. Mēs daudz runājām par finansējumu, piekļuvu finansējumam, cik tas ir svarīgs, kādas ir citas barjeras MVU attīstībai, bet es gribēju pieminēt vēl vienu lietu. Līdz šim tas netika pieminēts. Neko no tā visa nevarēsim panākt, ja netiks veicināta uzņēmē darbības kultūra. Pavisam nesen tika veikta universitāšu studentu aptauja Vācijā, kuras mērķis bija noskaidrot, vai viņi vēlas būt pašnodarbināti, vai viņi vēlas dibināt uh, savus uzņēmumus. Um, studentes meitenes teica, ka vēlas uh, strādāt uh, valsts administrācijā un arī uh, vīrieši. Mm, tas uh, bija pirmā izvēle. Otrā, otrajā vietā bija kultūras institūcijas, savukārt uh, studentu vidū uh, autorūpniecība. Tas ļoti skaidri parāda, ka uzņēmēja darbības gārs Eiropā ir jāizvirza par prioritāti, jo pagaidām tā tas nav, jo cilvēki uzskata, ka labāko dzīvesveidu, labākās karjeras iespējas var nodrošināt valsts, darbs valsts administrācijām. Tas ļoti svarīgi. Un vēl gribēju piemins, pie, piebilst vienu lietu, ko es gan jau minēju iepriekš bet pie tā gribēju atgriezties. Savā ziņojumā mēs sakām, ka pastāv lielas atšķirības starp eh, MVU atsevišķās dalībvalstīs atkarībā no eh, valsts un, protams, arī atšķirības eh, šķēršļos, ar kuriem MVU nākas saskarties. Šo šķēršļu augstums ir dažādi atšķirīgs. Un tāpēc šīs atšķirības ir jāņem vērā, jo uzņēmumam atšķiras problēmas Polijā un Bādenē Virtenbergā. Es domāju, ka komisijai tas arī būtu jāņem vērā. Liels paldies! Liels paldies par šīm idejām! Godājumie deputāti, mēs slēdzam šo diskusiju.